kungu. Pēdējais priekšsēdētāja paziņojums. Saskaņā ar 211. pānta trešo punktu Konstitucionālo lietu komiteja iesaka 13. pānta pirmo punktu interpretēt šādā veidā. Ja viens vicepriekšsēdētājs ir jāaizstāj un ir tikai viens kandidāts, tad šo kandidātu var pieņemt ar aplausiem. Priekšsēdētājs nolemj, vai eh, šī eh, iecelšana notiks ar eh, atklāti vai arī ar slēgto balsojumu. Kandidāts ieņem vicepriekšsēdētāju amatu mm, secīgā kārtībā. Ja pastāv kādi iebildumi, tad līdz eh, rītdienai tie ir jāiesniedz. Pretējā gadījumā uzskatīsim, ka šī interpretācija ir spēkā un tā ir jāievēro.